Atsākam sēdi. Vispirms man ir eh, par labojumiem Jurītran un Empla komitejas labojumi un saskaņā ar 241. panta 4. daļu šī te labojumi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Tagad padomes un, un eh, komisijas priekšsēdētājas vietnieces un Savienības augstās pārstāvis ārlietās drošības politikas jautājumus paziņojums par drošības situāciju Burkina Faso. Padoms vārdā ministre Tupurainena. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pagājušajos mēnešos mēs e, konstatējam, ka drošības e, e, situācija Burkina Faso ir dramatiski pasliktinājusies. Vispirms es gribu izteikt mūsu solidaritāti ar Burkinas iedzīvotājiem. Vairāk nekā 200 tūkstoši ir, ir no, nogalināti 200, iet, pagājušajā gadā, pagājušajā mēnesī 16. Un šeit mēs redzam, ka valstī pārvietoto pa, e, cilvēku skaits ir vairāk par 300 tūkstošiem, viņiem trūkst e, pārtikas, e, veselības aprūpes un sanitāro iespēju, kā arī socializācijas iespēju. Džihadistu grupas tagad ir pievērsušies drošības spēkiem un civilajiem iedzīvotājiem ar mērķi sāsināt situāciju valstī un tās dažādajām iedzīvotāju daļām. E, viņi e, cenšas sāsināt e, situāciju valstī, kurā ir bijis tik ilga laba kopā uh, integrācijas pieredze starp dažādām etniskajām grupām. Eiropas Savienība šodien vēl vairāk nekā nekad ir kopā ar Burkina Faso iedzīvotājiem, ar Saheļu reģiona iedzīvotājiem. Ja pagājušajos gados mēs esam vairāk nekā miljardu, miljo, miljardu eiro piešķīruši attīstības programmām. Eh, Mogherini eh, bija eh, vasarā piedalījās G5 un sanāksmē, un viņa piešķīra papildus 138 miljonus eiro terorismu apkarošanai šajā te reģionā. Mūsu uh, militārās un civilās misijas arī eh, strādā ar vien uh, lielākā apjomā, ieskaitot uh, Francijas spēkus. Koordinējot drošības un attīstības politi politiku, tā ir liels izaicinājums, un tas ir arī viena no galvenajām tēmām, par ko informēja augstā pārstāve savas vizītes laikā. Mm, ir nepieciešams eh, attīstības modelis, kurā ir eh, ietverti visi drošības aspekti, kā arī piecu prioritāro reģionu eh, galvenās vajadzības. Ir sagatavots ārkārtas plāns arī Sahaļu reģionam, Sahaļu reģionam, kur mēs redzam pozitīvu attīstību. Eh, Mogherini kundze savas vizītes laikā runāja par absolūtu nepieciešamību apkarot terorismu un tādējādi uzlabot eh, būtisku eh, situācijas uzlabošanās, bet ir nepieciešams, lai drošības spēki iesvērotu tiesiskumu un cilvēktiesības. Tikai pašreizējais dialogs ir ļoti svarīgs nacionālajai kohēzijai un ir svarīgi, lai visas Burkinas paso um, etniskās grupas justos ieskais, ieskaiti, iesaistītas, bet uh, teroristi uh, virza visu uz naidu un konfliktiem, tad valdības spēkiem vajadzētu uh, vēl vairāk vērsti politiku savus visu iedzīvotāju kopībo labgumu. Drošība ir ļoti svarīga, bet uh, tas nav vienīgais mm, valsts izaicinājums politika, drošības un attīstības jautājumi. Tie visi ir jāsavieto vienā kopumā. Es gribētu pieminēt, ka augstā pārstāve pie, apmeklēja savas vizītes gaitā arī Eiropas Savienības dibinātu skolu, jo eh, izglītība ir katras valsts dzīvības avots. Starptautiskais koordinators arī dzen, ir absolūti nepieciešams, un Eiropas Savienība grib e, strādāt visā reģionā ar vien lielākiem spēkiem. E, Pagājušajā sestdienā Olga Duguna notika e, drošības e, konference, e, kur arī tika runāts par to, kā mēs varam no savas puses koordinēt savas darbības un vēršoties pret terorismu. Burkina Faso e, sastopas ar e, neredzētu e, vardarbību, un mums, Eiropiešiem, ir jāpalīdz apturēt situācijas sāsināšanos, palīdzēt nostabilizēties reģionam, palīdzēt arī Sahela reģionu cilvēkiem atgūt cilvēku cienīgu dzīvi. Paldies! Paldies ministres kundzei! Tagad kolēģis Helvenī divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cienījamie kolēģi. Tā saucamā islama valsts ir teroristiska organizācija, un tā ir zaudējusi eh, daļu ietekmes tuvajos austrumos. Eh, tas nozīmē, runāsim skaidrā valodā. Aktuālā situācija ir tāda, ka jauns eh, kalifāts rodas Saheļu reģionā, un Burkina Faso tiek uzskatīta kā pēc vien, par viena tilta golu. 1,2 miljoni Malī Eh, Čadā un ir atkarīgi no humanās palīdzības. No 2015. gada terorista ir nogalinājuši gandrīz 500 cilvēkus Burkina Faso pilsētas pilsētu centri. Un skolas ir piedzīvojušas uzbrukumus. 2000 skolas slēgtas, 300 eh, tūkstoši skolēni nevar iet skolā. 2019. gadā reliģisko uzbrukumu skaits palielinājās, un tā pagājuši februārī Fernandes teroristi nogalināja šo te mūku vēl 57 kristieši zaudēja dzīvību. Un šādā veidā ir apdraudēta etniskā un konfesionālā daudzveidība. Baznīcām un konfesijām ir svarīga integrējoša loma, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas institūcijas atteiktos no radikālās neutralitātes kādēļ mēs nepievēršam uzmanību eh, konfesionālajiem uzbrukumiem. Ir jāsaprot, ka eh, vēršanās pret kristiešiem būs par iemeslu viņa izceļošanai, un tas arī eh, tādējādi tiks sagrauta valsts sabiedrība. Ja cilvēkiem nebūs drošības, tad viņi izceļos. Tas izklausās vienkārši, bet tāda ir patiesība. Paldies kolēģim Helvenī, un tagad kolēģi Arena pusotra minūte. Merci, depuis 2015. Un paldies, kopš Kopš 2015. gada ekstrēmisti Burkina Faso īsteno arvien vairāk uzbrukumu un e, tie kļūst arvien vardarbīgāki. Sahela zona šajā pusē ir īpaši e, sarežģīta drošības ziņā, un tas ir ļoti svarīgi arī rīkot starptautiskus fórumus. Kā Kaborē e, prezidents teica, tad Burkina Faso ievainojamība saistās arī ar tās nabadzību, un mēs nevaram cīnīties tikai militārā veidā, bet arī ir jāveido attīstības stratēģijas, un tieši šajā satvarā Burkina Faso ir uh, centusies aizstāvēt ražošanu, piemēram, eļas un cukura ražošanu, jo uh, tādējādi m, tie rada darba vietas un ir lētāki vietējiem iedzīvotājiem un kad Eiropas Savienība atbalsta Rietuma Āfrikas eh, tirzniecības vienošanos, beigās tikai rodas nabadzība vietējiem iedzīvotājiem un tādējādi um, Tādējādi arī rodas šāda situācija, vai nebūtu gudrāk, konsekventāk un struktūrētāk veidot tādus partnerības, kas aizsargā vietējo ekonomiku, nevis to vājina. Neaizmirsīsim, ka 82% iedzīvotāju strādā tieši lauksaimniecībā un ar brīvās eh, tirzniecības eh, līgumiem mēs tieši iznīcinam šīs darba vietas un cilvēkus, kas strādā eh, šajā jomā. Vajadzētu pārskatīt ES partnerības ar Āfrikas valstīm, lai veidotu attīstības politikas pēc būtības, nevis tikai, kad tiek aizsargāta drošība un tikai tiek veiktas militāras eh, darbības. Paldies, un tagad kolēģim Bergam minūte. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Situācija Burkina Faso ir izcils piemērs tam, kādā veidā mūsu politika vēršoties pret islāmistisko ekspre, ekstrēmismu, eh, tojas austrumos un Āfrikā, ir cietusi neveiksme. Es eh, domāju, ka uh, haoss, kas valda šajā valstī, radīs masu migrācija. Uh, iedzīvotāji meklēs drošību kaimiņu valstīs vai Eiropā. Uh, šī bija mierīga valsts, bet uh, tagad te valda Ailkaidas un Buku Haram ekstrēmisti. Viņi ir uh, izglītoti ievainotie Afganistānā saņēmuši ieročus e, e, Lībijā. Un tagad bija, e, mēs redzam, ka nogalināšana kļūt ar vien mērķiecīgāka, izvēloties par upuru kristiešus. Uh, Un tagad e, kurš, e, jebkurš, kurš e, nesā krustu, var rēķināties ar to, ka viņu nogalinās. Mēs nevaram bezdarbībā stāvēt un noskatīties, ka atkal ir vēl viena valsts, kurā iznīdē kristiešus, un tāpēc mums ir jāspēr konkrēti soļi. Paldies! Paldies kolēģim Bergam, un tagad pusotra mīta kolēģi Kanko. Frau Kollegin Kanko. Kolēģi Kanko. Sorry. Um, Madam Minister, dear colleagues, uh, Ministras kundze, uh, cienījamie kolēģi, manas uh, drēbes uzšova meitene Burkina Faso kad mēs esam jauni, mēs sapņojam par visu. Visi to dara 20 e, gadu vecumā, bet ko var sagaidīt cilvēks Burkina Faso e, vai arī tas, kas notiek e, šajā valstī? Tā ir mana dzimtā zeme, bet pasaule novēršas tā ir tālu no šejienes un vardarbībai netiek pievērsta uzmanība ir Islama valsts pēc Irakas uh, un Sīrijas uh, izvērš savus spēkus uh, tieši šajā valstī. Ir ļoti daudz dažādu konferenču, kur tiek runāts, ir nepieciešams vairāk rīkoties, konkrēti rīkoties, lai uzlabotos cilvēku ikdienas dzīve. Skolas durvis ir slēgtas arvien lielākā apjomā, bērni paliek bez izglītības pieaug nabadzības riska eksploatācija un uh, meiteņu seksuālā izmantošana, kas noved pie pusauģu uh, grūtniecības. Preses brīvības, eh, arī preses brīvība ir apdraudēta, ekonomikas aktivitātes arī šeit vairs nevar notikt. Es vakardien tikos arī ar mūsu uzņēmē pārstāvjiem Briselē. Mums vajadzētu vairāk rīkoties, nevis mazāk sēdēties pa, pa, pa sapulcēm, it īpaši iestājoties par meitenēm. Paldies kolēģei Kanko. Un tagad eh, Zorino eh, viena minūte. Mēs uh, lasījām, tas, ko mēs lasām, ir pamats bažām jo uh, situācija šajā valstī ir katastrofāla un tā turpina pasliktināties. Pusotras miljonus uh, padzītu cilvēku, kuriem vajag palīdzības, 300 tūkstoši bērni, kuri neiet skolā. Uh, drošības iemeslu dēļ skolas vienkārši tika slēgtas. Daudz tūkstoši mirušu cilvēku pēdējos mēnešos vien, teroristu grupas vien uh, valsts ziemeļos un austrumos pie robežas ar uh, Malī un Benīnu ir īpaši aktīvi. Tomēr Eh, līdz šim eh, tika patiešām eh, maz darbību koordinēts. Vēršanās pret teroristu grupām ir patiešām nepieciešama valdību līmenī. Reakcijām no starptautiskās sabiedrības ir jābūt nepārprotamām. Mums ir jāvēršas pret terorgrupām ļoti konkrēti, lai nodrošinātu mieru un drošību. Paldies! Un tagad atbildes, kundze. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsādātāji. Gandrīz 300 tūkstoši pārvietotu cilvēku, 2000 skolas slēgts. Kristieši un skolotāji, kuru vienīgais noziegums ir mācīt franciski. Um, lūk, šī ir skumjā realitāte, kur uzdarbojas islama teroristi, turklāt vēl ir arī bada draudi. Kas tad pie tā vainīgs? Tad, kad Ehm, mēs atceramies arī eh, sāpīgi to, ka Francija ir iesaistījusies kopš 2013. gada cīņā ar terorismu, bet arī Ogadudu eh, eh, samits parāda to, ka tiešām ir steidzami jāiet tālāk, ir Eiropas līmenī un pasaulē jāīsteno to, kas ir pieņemts arī uh, attiecībā uz aprīkojumu un informētību. Es eh, sveicu to, ka tiek arī elektrizācijas projekti, eh, savienojuma projekti. Ekonomiskie mm, izaicinājumi Burkina Faso un Sāhel zonā ir milzīgi. Un eh, no mūsu atbildēm būs atkarīga mūsu drošības un migrācijas nākotne. Paldies! Paldies, kolēģi, bildēji! Tagad brīvais mikrofons. Man ir tikai kolēģiem, kur vēlētos runāt. Dziękuję, pani minister. Bur Paldies, ministra kungs. Burkina Faso ir vieta, kur eh, ar vien pieaug uzbrukumi pēdējo gadu laikā. Tie ir džihadistu uzbrukumi, kas vērsti pret eh, kristiešu reliģiskajiem līderiem un ne tikai kristiešiem. Puse no iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības robežiem, un viņi, eh, robežām viņi dienā var izdot mazāk nekā dolāru. Polijas valdība kopš 2018. gada cenšas sasniegt pašus nabadzīgākos un eh, džihadistu galvenos eh, upurus. Uh, ir izveidojušas 60 dzīves vietas eh, visnabadzīgākajām ģimenēm. Un mēs domājam, ka daļa no jūsu ieteiktajām darbībām eh, vienkārši mums ir jāpalielina humanā palīdzība uz vietas tajās, eh, tur, kur viss notiek Eh, paldies par šodienas debatēm. Eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, eh, ņemot vērā šo apdraudējuma līmeni un dzīves apstākļus Burkina Faso. Paldies! Paldies kolēģei Kempai. Brīvais mikrofons noslēdzies. Noslēgumā vēlreiz eh, vicepriekšsēdētājas vārdā ministre Tupurainas kundze. Priekšsēdētāja kungs, deputāta kungi, vispirms es gribētu akcentēm, ka šī diskusija bija ļoti svarīga. Eh, pateicos deputātiem par viņu vārdiem. Eiropas Savienība ir izveidojusi Saheļos augsta līmeņa palīdzību. Mums ir izdevies eh, norganizēt integrēto pieeju. Nākamajā gadā eh, Mogherīnī kundzei būs iespēja eh, ANO ģenerālajā eh, asamblējā par šiem te jautājumiem es izmantošu šo te iespēju G7 partnerību izmantot Saheļu iniciatīvas kontekstā, lai strādātu ilgtermiņa perspektīvā. E, turpinot iesāktos kontaktus ar, vietējiem, e, ar vietējām kontaktpersonām, jūs varat būt droši, ka mēs e, neatstāsim Burkina Faso vienu, un mēs to negribam darīt. Mēs būsim kopā ar viņiem. Paldies, ministras kundze. Tagad debatas par šo tēmu ir noslēgtas, un tagad eh, nākamais ir eh, paziņojums eh, saistībā ar neseno politisko notikumu attīstību un miera procesu īstenošanu Kolumbijā. Un arī te vicepriekšādātājs vārdā ministra Tulpurainena. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms trim gadiem Kolumbija parādīja pasaulē, ka pat vislielākais un smagākais konflikts to ir iespējams uh, noslēgt. Neviens nedomāja, negaidīja, ka mieru uzturēt būs viegli. Pagājušajā nedēļā Mogherini kundze viesojās Kolumbijā. Prezidents Tuga apliecināja, ka taisās turpināt miera procesu un tie, kas ir noslēguši vienošanos, tātad konfliktējošās puses, ir apņēmušās joprojām turēties pie tā. Neliela farka grupa tomēr atkal ir ķērusies pie ieročiem. Mēs to esam ļoti nosodījuši, jo pašreizējā situācijā tas ir absolūti lieki un kaitēs valsts attīstībai. Bet tas nenozīmē, ka mēs neredzam apdraudējumu miera procesam. Vietējie līderi tiek nogalināti un arī bijušie FARC uh, dalībnieki, pret viņiem tiek veikti atentāti, viņi tiek nogalināti. Tās ir ļaunas zīmes šajā procesā. Augstā pārstāva Mogherini ir augstu novērtējusi valdības izteikto apņemšanos. Uh, sašķelt šos kriminālos eh, spēkus, bet ļoti liela nozīme būs arī praktiskai palīdzībai no Eiropas Savienības. Mūsu atbalsts ir domāts eh, pilsoņu sabiedrības attīstībai, arī atbalstam īpašām aizsardzības grupām, kas tiek izmantotas, ir arī citi pasākumi. Un mūsu vēstījums ir, Kolumbijas uh, valdībai un tiem, kas ir par mieru, ir viennozīmīgs. Mēs atbalstīsim miera procesu. Un Bogotas vizītes laikā Mogherini kundze tikās ar augstiem uh, ierēģiem, uh, tikās ar dažādām komisijām, kas nodarbojas gan ar šiem uh, vardarbības jautājumiem, gan pazudušo meklēšanas organizēšanu. Un mēs grasāmies arī turpmāk sniegt atbalstu tā saucamajiem miera spēkiem vai miera korpusam. 635 miljoni eiro pēdējo gadu laikā ir nākuši no Eiropas Savienības Kolumbijas miera procesa uzturēšanai. Eiropas Savienība ir arī lielākais ārzemju investors Kolumbijā, un mūsu investīcijas ir domāts ilgtspējīgai attīstībai un, protams, arī konflikta novēršanai. Tāpat atbalsts ir pelnījuši arī centieni uzņemt Kolumbijā bēgļus no Venecuēlas. Arī šeit mēs sniedzam nozīmīgu finansiālu palīdzību. 1,4 vai vairāk miljoni venecuēlieši ir aizbēguši, pārbēguši pāri Kolumbijas robežai. Un, um, nepietiek ar to, ka mēs uzslavējam Kolumbiju par tās palīdzību venecuēliešiem. Ir vajadzīga praktiska palīdzība, un Eiropas Savienība to arī sniedz kopā ar citiem starptautiskiem partneriem. Eiropas Savienība sniedz palīdzību Kolumbijai miera procesa nodrošināšanā un pusotra miljārda eiro eiro kopš miera līguma noslēgšanas ir uh, nosūtīti Kolumbijai, lai miera process varētu sekmīgi noritēt. Mēs piedalāmies arī mediācijas procesos un uzskatām, ka Kolumbijai var ticēt, un mēs turpināsim sniegt mūsu atbalstu tiem, kas ir par mieru. Paldies! Paldies! Pirmā deputāta Tilka Stiljo Vēra, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāju padomas pārstāves kundzem. Miera līguma īstenošanai jābūt um, ilgākā termiņā, un tas nozīmē, ka tur ir daudz grūtību un pastāvīgu risku. Tamdēļ ir nepieciešams šis redzējums, vīzija ilgtermiņā. Vēlētos izcelt to, cik svarīgs ir Eiropas Savienības finansiālais atbalsts, jo īpaši attiecībā uz uh, lauku attīstību. Un uh, tāpat prieks, ka augstā pārstāva izziņoja jaunu programmu, lai turpinātu finansiāli atbalstīt uh, tie, kuri ir nolēmuši pamest ieročus un atbalstīt šo apņemšanos. Šobrīd Kolumbijas valdības eh, rīcībā ir ļoti nepieciešams mm, atbalstīt politiskos sociālos līderus, kurus šobrīd tiek atbalstīti. Un, protams, ir arī jāsauc pie atbildības tie, kuri pārkāpšos eh, noteikumus. Kolumbijai ir eh, viss mūsu atbalsts. Mums tas ir ļoti svarīgs partneris. Uh, un arī eh, saistībā ar cīņu pret klimata pārmaiņām. Turklāt arī eh, partneris cīņā, mm, lai atbalstītu klimatu. Augstā pārstāve to jau ir eh, apliecinājusi arī, ka mm, to, ka par spīti grūtībām vienošanās tiek piemērota, par spīti grūtībām un vēlētos uzteikt milzu pūliņus, ko veic eh, prezidents Duke, un eh, turpināsim uz priekšu ar šīm apņemšanām. Vēl vēlētos eh, vērst jūsu uzmanību uz vienu svarīgu lietu, kas ir jārisina augstai pārstāvē. Vakardien Venecuēlā ir atkal jauns Maduro gājiens. Mm, kur atkal tiek grozīta pozīcija, un tur vajadzētu sankcijas. Ir jāpieņem šis lēmums, ir jāīsteno sankcijas pret šo korumpēto režīmu, kas bez mm, mitas pārkāpj cilvēktiesības. Un tad mm, Mogherīnī kundzei būtu labs darba rezultāts, ko atstāt vēlāk. Liels paldies! Kastījo Veras kundzei, tagad es un D vārdām. Lopes kungam vārds viena minūte. Liels paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka ir ļoti pareizi, ka šobrīd Eiropas parlamentā runājam, lai uh, vēlreiz atcerētos par to, ka atbalstam Kolumbijas miera uh, procesu. Uh, to darām arī tagad, un arī augstā pārstāve Kolumbijā sūta šo ziņu. Uh, Mēs ar bažām tajā pašā laikā arī noraugāmies uz grūtībām, īstenojot miera līgumus, un arī to, ka daži vēlas spērt soļus atpakaļ ar šo vardarbību. Vēlētos izcelt grūtības, kādas saistās ar ļoti eh, komplekso miera procesu. Ir nepieciešams nodrošināt sociālo līderu drošību, jāatbalsta arī finansiāli ir atbildība arī atgriezt zemes un mm, nodrošināt tiesisko, mm, tiesisko pāreju. Mēs atbalstām Kolumbijas valdību, ir jāspēr šie soļi uz priekšu. Uh, un jāatbalsta Kolumbijas iedzīvotāji, jo šis sarežģītais process tas nevar vairs iet atpakaļ gaitā. Paldies, Lopes kungs, tagad um, riņū grupas vārdā Bilbao Barandikas kundze. Paldies, priekšsādātāji! E, tas, ka atkal neliela daļa farka atgriežas pie ieročiem, nozīmē, ka mums būtu jāpastiprina savs atbalsts miera procesam. Uh, Neraugoties uz īstenošanas grūtībām, Kolumbija strādā pie tā, lai gandrīz 14 tūkstoši bijušo kāravīru varētu atgriezties ikdienas dzīvē. Kad ir jāpieliek punkts nogalināšanām un ir jābūt e, pasākumiem, kas šobrīd vēl nesniedz gaidītos e, rezultātus. Nu, es ceru, ka pirmie rezultāti rādīs panākumus. No iestādēm ir jābūt godīgai apņemšanās mainīt lietas, kas ietekmē arī visu aktoru ticamību. Nu, te mēs redzam arī to, kāda ir problēma. Ir arī sociālais pīlārs grūtībām. Ir eh, pasākumu kopums, kas eh, saistās ar 2018. Mm, līdz 2022. gadu. Eh, jo darbības ir sadalītas vairākās programmās un eh, vēršas pret vienu no pamat problēmām - nabadzību. 33% mm, teritorijas bija vairāk kā 3 miljonu nabadzīgu iedzīvotāju un 2 miljonu upuru, eh, un bija grūtības arī ar sabiedriskajiem pakalpojumiem. Tā tad ir daudz problēmu. Uh, Eh, no kā būs atkarīgs process, no kā būs atkarīga procesa panākumi. Nu, ir arī neparedzēti eh, gadījumi, ka venecuēlieši bēg no Maduro režīma mm, eh, un arī mm, FARC disidenti tur patverās, ir jāpalielina finanšu, humānais. Ja citāts atbalsts Kolumbijā. Nu, mēs Eiropas Savienībā zinām par eh, lauksaimniecības atbalsta iespējām, un tātad mēs šīs zināšanas, kas ir derīgas, arī pieredzi varam nodot. Tas ir ļoti svarīgi diplomātija un eh, bilaterālās sadarbības eh, programmas pārvērstu darbos vārdus, kurus izsakām par labu miera procesam Kolumbijā. Lielas paldies! Thank you, uh, Mrs. Bilbao. Paldies, Bilbao Barandikas kundze. Tagad um, zaļo vārdā Rība Ihiner kundze. Paldies. Viena minūte jūs rīcībām. Cilvēktiesību ievērošana mm, Kolumbijā ir pasliktinājusies. Vairāki cilvēktiesību aizstāvi 2018. gadā gājuši bojā un 25. pirmajā ceturksnī šogad. Kolumbija ir otra bīstamākā valsts pasaulē vides aktīvistiem. Tas viss ir nesodāmības klimatā un Eh, ņemot vērā to, ka eh, notiek iekšējā pārvietošana. Eiropas Savienība piedalās Kolumbijas miera procesā, mm, un vai tad mm, komisija var apstiprināt, ka saglabās savu īpašo pārstāvi? Cik bieži komisija eh, veidos cilvēktiesību dialogu starp Eiropas Savienību un Kolumbiju? Uh, Un mm, no zāļo grupas skatu punkta raugoties uzskatām, ka ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienība sniegtu atbalstu mm, mehānismiem, kā piemēram eh, tiesiskums mieram, eh, un tāpat ir jābūt sadarbībai ar ANO mm, pārstāvi eh, drošības jautājumos. Ir nepieciešama lielāka cauradzamība, uzraugot Eiropas Savienības fondu izlietojumu Kolumbijā. Uh, kur pretī jāprasa cilvēktiesību ievērošana. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Ribai Hiner kundze. Tagad EKR vārdā Terša kungs. Viena minūte 30. Liels paldies! Mēs visi esam viensprātis, ka Kolumbijai šobrīd nepieciešama steidzama palīdzība. Ne tikai tāpēc, ka daļa no FARC ir eh, pārkāpuši eh, nolīgumu un tiek aizsargāti Venecuēlā. Tagad viņi mēģinās atgriezties pie terorisma, bet arī tāpēc, ka mm, tagad ir arī eh, Nacionāla atbrīvošanas armija e LN, kas ir Venecuēlā, un viņi tur tiek aizsargāti. Viņi piedalās tajā, ka zelts tiek izmantots, kas eh, nodara postu Orinoku. Eh, vietējie iedzimto, iedzimtie pamet teritorijas Kolumbijā pievienojoties eh, milzu cilvēku pārvietošanai, kas rada destabilizāciju un bāžas. Vairāk kā 1,4 miljoni venecuēliešu ir Kolumbijā, 4,2 miljoni miljonu venecuēliešu bēg no kriminālā Maduro režīma. Es domāju, ka ir brīdis, kad ir jāatbalsta Kolumbija, jāatbalsta Kolumbijas valdība un ir jāsauc pie atbildības noziedznieki. Tāpat, protams, arī jāizdara spiediens uz tiem, kuriem ir saistība ar Kolumbijas destabilizēšanu, kas atrodas Venecuēlā un arī Havanā, kur atrodas uh, Uh, un kur bija Mogarīnī kundze pagājušā nedēļā atbalstot komunisma režīmu, uh, komunisma diktatūra, kas ir apkaunojums. Ir jāizdara spiediens uz Havanu un Kārakasu, kas arī ļoti būtiski, lai nodrošinātu stabilitāti Kolumbijā. Thank you, Mr. Terč. On behalf of the conference. Lielas paldies, Terša kungs. Uh, Goe vārdā Pinēdas kungs. Viena minūte jūs rīcībām. Paldies, priekšsādātāji Magarīnī kundze, nu pat atgriezusies no Kolumbijas un ir iepazīnusies arī to, kas notiek Havanā. Nu, tā arī nav atrisinātas problēmas, jo projām lielie uzņēmumi pārvieto vietējos lauksaimniekus. Mm, tāpat eh, notiek nelikumīga eh, zemju izmantošana. Uh, kaujinieku integrācijas programma netiek īstenota. Mm, tāpat e, rodas ļoti slikta situācija. Vairāk, vairāki sociālie līderi ir nogalināti. Šobrīd ir vairāk kā 30 kandidāti vēlēšanu kampaņā nogalināti. Vienīgā garantija, ka konflikts neatkārtosies un ka miers būs, uh, ir tas, ka e, vienošanās tiek īstenotas un ir jāprasa Kolumbijas valdībai e, šī īstenošana un ir jāizvirza kā priekšnoteikums kritērijs tas, ka e, tiek ievēroti noteiktie kritēriji. Lielas paldies, Pinēdas kungs! Nu, pie grupām nepiederošie deputāti Rolanda kungs. Klara. Paldies! Es saistībā ar Kolumbiju. Esmu personīgi saistīts, man trešais dēls, viņam ir kolumbiešu krustēls, un interesējos arī par tenisu. Pirms trim gadiem prezidents Santos parakstīja mierlīgumu ar teroristu grupējumiem pēc vairākiem desmitiem gadu vardarbības. Tas bija ļoti liels, nozīmīgs notikums. Tagad mēs redzam, ka miera nolīgums ir apdraudēts un uh, teroristi atkal vēlas, lai sākas vardarbība un situācija uzkarst. Un šobrīd Kolumbija Kolumbijai tiešām draud atgriešanās uh, tumšos laikos. Svarīgi, lai prezidents Duke neatkāptos un Eiropas Savienībai uh, nevajadzētu jaukties tādā nelikumīgā veidā Kolumbijas lietās. Thank you, Ms. Paldies! Rolanda kungs. Tagad vienu minūti 30 sekundes Milānans Mons. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos norādīt, ka Mogherīnī kundzes došanās uz Bogotu pagājušā nedēļā bija ļoti liederīga. Es domāju, ka Eiropas Savienībā jāturpina izrādīt solidaritāte eh, grūtos brīžos Kolumbijai. Tas ir grūti arī attiecībā ar Venecuēlu, kur ir vairāk kā 4 miljoni cilvēku bēguši no Maduro mm, režīma. Nu, Kolumbijā visvairāk ir šo bēgļu, gandrīz pusotras miljonus, un tas tikai pastiprinās, jo tagad ir vīzas no Čīles, Peru un Ekvadoras e, izvirzītas kā prasība. Jaun, nu, tikai 30 miljonu eiro ir jaunā palīdzība paredzēta attiecībā uz migrantu sociālo-ekonomisko integrāciju. Nu, tas ir nepieciešams, nepieciešams vairāk humanitārās starptautiskās palīdzības. Nu, vairāk ir no ANO nekā no Eiropas Savienības atbalsta Kolumbijā. Tāpat ļoti satraucoši, ka māza kaujinieku partizānu grupa grupa eh, tagad vēlas atgriezties pie ieročiem. Un tas ir ļoti bīstami, tas ir kļūdains lēmums, it īpaši tad, kad miera process virzās uz priekšu, ir progress. Un mm, daudz cilvēki aktīvi integrējas. Uh, Vakardien arī bija drošības padomē Timočenko, FARC līderis um, Spānijas avīzē bija paziņojis, ka miera process ir neatgriezenisks, un tad no Eiropas Savienība, tāpat kā uh, pārējie, mums ir jāturpina atbalstīt Kolumbiju, kaut arī ir milzu izaicinājumu. Tā mm, uh, ir valsts, ar kuru mums ir izdevies lielā mērā pastiprināt savas attiecības. Lielas paldies! One minute, Mrs. Arena. Paldies, viena minūte arēnas kundzei. Liels paldies Eiropas Savienība un Kolumbija ir iesaistījušās dio politiskā dialogā par labu cilvēktiesībām un miera vienošanām. Kaut arī ir uzlabojumi, tomēr cilvēktiesība aizstāvi lomā, jomā ir satraukums. Eh, vairāk sociālie līderi un arī vidas aktīvisti ir nogalināti. Un eh, pilsoniskā sabiedrība ziņo, ka tikai 8% no šīm slepkavībām ir izmeklētas. 2016. gadā tika izveidots trasta fonds ar Eiropas Savienību, un tad, nu, tāds jautājums no projektiem, kas ir finansēti, vai komisija varētu norādīt uz tiem, kas īpaši aizsargā cilvēktiesību aizstāvis? Otrais jautājums par tirdzniecības vienošanās ar Kolumbiju, kur paredzēta novērtējums cilvēktiesību jomā. Cik tālu esam nonākuši attiecībā tieši ar šo novērtējumu? Paldies! Paldies, Harantsovas kundze! Paldies, priekšēdētāji! 2016. gadā tika noslēgts trausls miers, kas šobrīd ir uh, uh, apdraudēts lielākā daļa bijušo teroristu uh, ievēro šo līgumu, bet ir arī grupa, kas apdraud uh, miera nolīgumu. Tāpat arī Venecuēlas krīze apdraud situāciju Kolumbijā. Vairāk nekā pusotra miljona migrantu ir ieradušies um, Kolumbijā un uh, šajās bēgļu aprindās veidojas arī tādi vardarbības perēkļi, kurus izmanto teroristi. Miera līgums, e, miera process ir jāturpina un jāpalīdz arī Venecuēlē, lai situācija visā reģionā nekļūst sliktāka. Paldies, Urbāns Krespo, lūdzu. Jā. Paldies priekšsādātājiem. Pirms trim gadiem mēs uh, noslēdzām Kolumbijas miera vienošanos un šobrīd paužam nožēlu, ka vardarbība turpinās. Nu, vairāk kā 500 cilvēktiesība aizstāvju, vairāki politiskie atbildīgie ir tikuši nogalināti un mēs Un tagad paužam nožēlu, ka daļa no farka atkal atgriežas pie ieročiem, bet arī norādām uz e, valdības e, gribas trūkumu vienošanās īstenošanam. Nu, paramilitārās grupas e, ne tikai nav pilnībā izgaisušas, bet ir arī joprojām šī sasaiste ar militāru personām starp valdību. Uh, Agrārā reforma joprojām ir apstājusies, un no Eiropas Savienības mēs miljonus ieguldām, lai tiktu īstenotas miera vienošanās, kas beigās netiek īstenotas. Kur tad ir rezultāti? Kas tiek darīts, lai izjauktu paramilitārās grupas? Beigās joprojām turpinās politiskā vardarbība, notiek pārunas ar, EL, ar ELN, un bez garantijām nekad nebūs miera mr president paldies priekšsēdētāji. Kolumbija jau kopš 19. gadsimta ir atradusies regulārā uh, konflikta situācijā, tāpēc 2016. gada miera nolīgums bija ārkārtīgi nozīmīgs, ko noslēdza kopā ar FARC. Bet vienas grupas leģitimizācija ir atstājusi varas vakumu, un šobrīd šis vakums tiek aizpildīts. Kokaīna tirzniecība par 31% ir palielinājusies, un Tas nozīmē, ka teroristu grupām ir neierobežoti līdzekļi, lai tās var apdraudēt situāciju valstī, sēt vardarbību un bailes. Un kā ārsts es zinu, ka kokaīna industrija atstāja tiešu iespaidu uz cilvēku veselību ne tikai Dienvidamerikā, bet arī Eiropā. Mums ir jāraugās, kam, ko mēs varam darīt, lai samazinātu šos narkotiku tirniecības un narkotiku kā tādu draudus. Lopes Hila kungs, pusotra minūte. Eiropas Savienībai ir jāiesaistās attiecībā uz draudiem, kas eh, ro, rastos no tā, ka atgrieztos eh, šī bruņotā cīņa. Uh, Eh, mūsu process ir vienīgais veids, kā risināt šo konfliktu, kas apdraud reģiona stabilitāti. Venecuēlas diktatoristiskais eh, režīms atbalsta partizānu kaujiniekus, un eh, to jau Kolumbijas vadība ir nosodījusi. Diktatūras dēļ vairāk kā 4 miljoni venecuēliešu bija jāpamet sava valsts, un mm, jau 2 miljoni ir palikuši Kolumbijā. Kolumbija mm, izpilda sanitārās vajadzības arī tiem cilvēkiem, kuri piespiedu kārtā emigrējuši. Mogherīnī kundze arī ir paziņojusi duk Markes kungam par programmām, lai atbalstītu migrantus un veicinātu miera, īs, um, no, mm, miera, miera īstenošanu un arī partizānu integrēšanos. Eiropas Savienībai ir jāīsteno stingras sankcijas pret tiem, kas pārkāp cilvēktiesības Venecuēlā, jo tieši viņi destabilizē reģionu. Mugarīnī kundze, ja nebūs konkrēti rezultāti pēc Barbadosas pārunām, Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties bez kavēšanās un stingri Venecuēlai ir jāatbild par to, ko dara Maduro režīms. Thank you. And I apologize. Es uh, atvainojos, ka uh, pārāk ātri devu signālu. Un tagad Kiniči kundze viena minūte. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Ministras kundze. Šis parlaments eh, ir darījis daudz, eh, lai notiktu miera eh, process Kolumbijā un tādā veidā varētu garantēt cilvēktiesību aizsardzību. Tomēr mēs nesam saņēmuši pārāk pozitīvas ziņas. Pēc tam, kad ir samazinājusies vardarbība, tomēr uzbrukumi atkal un atkal notiek, pārkāp, cilvēktiesību pārkāpuma diskriminācija un vardarbība pret sievietēm. 2018. gadā bija aptuveni 350 eh, bērni, kas nesaņēma pietiekamu aprūpi. Un eh, bērni ir tieši tie, kas cieš visvairāk krīzes apstākļos. Mums ir jāizmanto citi resursi un instrumenti, lai aizstāvētu mieru, cilvēktiesības, drošību, tiesiskumu un arī bērnu tiesības. Paldies! Paldies, un tagad minūte Bavasādijas kungam. Paldies, priekšsādātāji kungs. Mēs esam vienisprātis par to, ka prioritātei jābūt drošībai Kolumbijā. Te ir jāņem vērā fakts, ko nedrīkst aizmirst, proti e, atminēšanās, jo Mm, miera garantēšana Kolumbijā nevar kalpot par pamatojumu tam, lai pārrakstītu vēsturi vai eh, padarītu par nenotiekušiem teroristu noziegumus. Miera vienošanās pārakstīšana, diemžēl, nenozīmēja to, ka desmitgažu terorisms būtu noslēdzies, jo nu, cilvēki paši ir uz savas ādas izjutuši uh, Eh, terorismu. Tamdēļ mēs to lūdzam, un es pats personīgi to lūdzu Magarīnī kundzē, lai eh, viņa nedomā, ka tur ir tikai divu grupējumu konflikts. Gluži pretēji, tam būtu jābūt, un eh, tam ir jābūt atteikš, atteikšanās no, š, no šīs situācijas, ka mēs nedrīkstam aizmirst tos, kas ir uh, īstenojuši terora aktus. Paldies, minūte Ferēras kundzei. Paldies eh, eh, situācija eh, Kolumbijā, kad nav izpildīts miera nolīgums un jaunā situācija, kad mēs atkal redzam daudzas slepkavības, kas ir vērstas pret politiskajiem vadītājiem, kā arī bijušajiem par līdzekļiem, eh, eh, dalībniekiem, kas ir mobilizēti. Tā ir patiešām dramatiska situācija. Eh, Kolumbijas miera līgumu ir nepieciešama īstenot visā pilnībā. Tas ir tas, ko mēs pieprasām. Un, protams, ir nepieciešama arī paramilitāro grupu solījumi. Sodīšanā. Tas ir viss. Tā, tikai tādā gadījumā valstī uzlabosies sociālā situācija un uh, varētu atgriezties demokrātija. Runājot par mieru, 2016. gada miera līgumu, Havanas miera līgumu un tā īstenošanu, eh, arī šeit eh, būtu procesi jānoslēdz, ir jārūpējas par to, lai Kolumbijas iedzīvotāji varētu īstenot savas ilgas paldies. Paldies! Pusotra minūte Fandālenkungam. Paldies, priekšēdētāji! Ņemot vērā notikošo Venecuēlā, kur valda diktatūra, um, diktatūra, tā teikt, tiek eksportēta šajā gadījumā uz Kolumbiju. Pēc noslēgtās miera vienošanās ar FARC tomēr ir noteicis tā, ka daļa FARC līderu atkal ir pieslēgušies terorismam, tāpat arī narkotiku tirzniecība. Uh, Uh, ļauj FARC gūt ienākumus. Eiropas Savienībai ir jāatbilst, jāsniedz palīdzība tiem, kas ir apņēmušies turpināt miera procesu. Arī ļoti daudzi uh, zemnieki, lauksaimnieki Kolumbijā gaida atbalstu par to, ka ir pārkārtojuši savu, savu lauksaimniecības darbību un nodarbojas ar citiem ražošanas veidiem. Latvijā, Amerikā mēs redzam, ka līdzsvars pašlaik ir ļoti trausls. Un es gribētu atgādināt arī miljonus cilvēku, kas cieš no narkotiku lietošanas. Un arī Eiropā ir bruņoti konflikti narkotiku tirzniecības dēļ. Santos kundze, lūdzu, vienu minūti. Obrigādas jums. Paldies, priekšēdētāji. Divsimt sešdesmit tūkstoši bojā gājušo, tūkstoši pazudušo, tūkstoši ievainoto. Tādi ir rezultāti vairākiem desmitiem bruņotu konfliktu, vairākiem desmitiem gadu, kas pagājuši konfliktos. Un šobrīd Kolumbija nedrīkst atkāpties, un tāpat arī mēs nedrīkstam. Tāpēc Tagad dzirdot, ka mazākums vēlas atkal ķerties pie ieročiem, tas nozīmē arī aicinājumu mums iestāties par miera saglabāšanu. Proti visiem ir jāsadarbojas, lai bijušos teroristus varētu integrēt sabiedrībā, lai valsts sāk turpina attīstīties mierā Un pašreizējā situācijā Kolumbijā Eiropas Savienībai ir jāturpina sniegt palīdzība, lai miera nolīgums var tikt ievērots un valdība var izpildīt savus solījumus, jo tas ir vienīgais ceļš uz miera saglabāšanu. Paldies! Sančes Amora kungs. Paldies priekšsādātājiem! Mm, nu, ar prieku pieminam Kolumbijas eh, vienošanās pārakstīšanu. Mm, viss gan nav īstenots, eh, kur bija pielikts punkts vienam no senākajiem um, militāriem grupējumiem, bet nu, tomēr ir arī uh, solis atpakaļ, jo daļa FARC vēlas atgriezties pie ieročiem. Tāpat arī uh, va vadošie vēlas arī pārskatīt. Uh, situāciju. Protams, ka mums ir jāturpina atbalstīt to, ko teica kolēģi, procesu, mm, ka ne, ministri norādīja uz starptautiskā atbalsta nepieciešamību, bet arī jābūt gribai no pašas eh, valsts, ko nevar aizstāt tikai ar finanšu atbalstu. Un nu, tiešām vēlos tikai uzsvērt uzsver to, cik svarīgi ir stabilitāte Kolumbijā eh, un stabilitāte reģionā, jo beigās vienmēr pieminam arī Venecuēlu, bet Eiropas Savienībā ir jāpārskata savu pozīciju Kolumbijā, jo notiek eh, lietas, kas nebija paredzēts mūsu programmā šeit, un Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk ir jānozīmē jauns pārstāvis miera procesā un jāturpina Gilmora kunga aizsāktais, jo šādi tas kalpotu tikai mūsu interesēs. Paldies! Minute, Mrs... Paldies, viena minūte, Kirtona Dārlings kundze. 2016. gada miera nolīgums deva lielu cerību, un tas bija liels sasniegums, bet uh, vardarbība turpinās joprojām. Uh, līderi, sociālie līderi, pilsoņiskie līderi tiek slepkavoti joprojām. Un, uh, Um, šobrīd miera nolīguma īstenošana ir apdraudēta. Mums ir iespējas to ietekmēt un tās ir jāizmanto. Mums ir jāsniedz uh, palīdzība un jāpaplašina augstās pārstāvis mandāts Kolumbijā. Mums ir jāizmanto iespējas, ko dod brīvās tirniecības nolīgums ar Kolumbiju. Un, uh, jāveic arī citi svarīgi pasākumi. Bez tā visa mēs, mums nebūs nodrošināts miers, ir jāizmanto pilnīgi visas iespējas šī miera nolīguma uzturēšanai spēkā. Paldies, brīvais mikrofons, katram būs viena minūte. Garsieda Branko kungs lūdzu. Čas, gracias. Lielas paldies. Miera nolīgums ir miera nolīgums starp divām pusēm, un arī tas ir tas, ko es te dzirdu. Patiesībā runa ir par to, ka ir jāīsteno eh, to, kas ir miera ja nolīgumā, bet to nav viegli izdarīt ar eh, šiem mirušajiem, ar vardarbības pagātni, ar grūtībām, un to nebūs grūt, viegli izdarīt arī turpmāk, arī ar visu politisko gribu. gribu. Kāds jau norādīja, ka tas ir izejas punkts, bet ne jau galīgā vienošanās. Eiropas eh, Savienībai, komisijai, parlamentam, nokstai pārstāvē ir jāņem vērā tas, ka ir arī mm, īpaša humanitārā situācija. Ir Venecuēlas bēgļi, kas ierodās, jāņem vērā robežas, kas ir apkārt, un tamdēļ Kolumbijai nepieciešama arī humanitārā eh, palīdzība attiecībā uz to, kas vēl būs mm, tālāk jo neizskatās, ka šī situācija pie robežām mainīsies. Mums jābūt ļoti prasīgiem attiecībā uz finansējumu, ko piešķiram, jo ir jāņem vērā miers, bet arī stabilitāte visā reģionā, jo nu te ir arī mūsu principi un vērtības, kas ir uz spēles šajā procesā. Mrs. Daly. Paldies, Dēlīkums, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, cik būtu